Mikulašie kungs, dargie kolēģi, man e, ir tas prieks jūs informēt, ka pie mums ir ieradušies Mauritānijas Nacionālās asamblējas viesi un e, viņi ir galerijā. Gribētu sirsnīgi sveikt šo delegāciju. Šo delegāciju vadu ir Albi Old Sidi Ali, un viņi ir ieradusies šeit, lai tiktos ar Eiropas parlamenta deputātiem. Vēlreiz sveicu jūs Briselē, sveicu jūs Eiropas parlamentā. Un uh, gribu uzsvērt, ka attiecības starp Eiropas Savienību un Mauritāniju Eiropas parlamentam ir ļoti svarīgas. Esmu pārliecināts, ka uh, Uh, auglīgs dialogs starp mūsu parlamentu un jūsu parlamentu deputātiem var veicināt šo attiecību vēl tālāk uzlabošanu, un tādējādi mēs varam veidot arī jaunas sadarbības jomas starp Eiropas Savienību un Mauritāniju.